Pārējām pie darba kārtības. Darba kārtība tika apstiprināta priekšsēdētāja konferencē 19. aprīlī saskaņā ar 84.9 punktu. Trešdien EPP ir pieprasījusi pievienot trešo darba kārtības punktu vicepriekšsēdētājas augstās pārstāves paziņojums par stāvokli Venecuēlā. Debatšu noslēgumā būs rezolūcija, par kur balsošana būtu ceturtdien. Kurš izteiksies par labu šim ierosinājumam? Gonsalis Ponskungs. Priekšsēdētāji, tad, kad parlaments piešķīra Venecuēlas opozīcijai Saharova balvu, tā bija apņemšanās Venecijas opozīcijai. Un tagad tiks organizētas viltus vēlēšanas Venecijā. Mums ir jānodrošina, ka šādas viltus vēlēšanas nenotiek. Mums ir skaidri jāpauž, ka mēs neatzīsim šādu viltus vēlēšanu rezultātus. Ir jāicina Maduro režīms neorganizēt šādas vēlēšanas un jārunā ar opozīciju, lai veidotu demokrātiju, kas iesaista visus Venecijas iedzīvotājus un mums nevajadzētu nosūtīt starptautiskus novērotājus, it īpaši no Eiropas Savienības, lai palīdzētu Maduro sasniegt tos mērķus, ko viņš grib ar šīm viltus vēlēšanām sasniegt. Viņš uzvarēja vēlēšanās, kuras atzīst visi savulaik, Bet, ja šī vēlēšanas uh, turpināsies, tad uh, viņa valdība būs pilnībā neleģitīmā. Atcerēsimies, par ko mēs piešķirām Saharovu balvu priekšsēdētāju. Paldies! Kosovo Pirmo I, kur vēlas izteikties pret, lūdzu. Mēs esam pret šo priekšlikumu. Tas ir nepiemērots, eh, cenšoties izdarīt spiedienu un iejaukties vēlēšanu procesā. Skaidrs, ka runātāja pārstāvētā politiskā grupa neuzvarēs šai vēlēšanās. Līdz ar to vēlēšanas notiks, bet eh, rezultāti netiek apstiprināti, redz, jo viņa atbalstītā grupa neuzvarēs. Līdz ar to nevar vienkārši paziņot, ka vēlēšanas nav leģitīmas tikai tāpēc, ka jūs nevēlaties eh, piedalīties tajās. Uh, izdarīt eh, starptautisku spiedienu, lai panāktu to, ko kolēģi, ko viņi pārstāv, nepanāca ar vardarbību ielās. Nē, ir nepieciešams eh, slēgt vienošanās ar valdību un sākt sarunas. Paldies! Skā Kēlers kundze. Paldies! Situācija Venecuēlā ir ļoti smaga un nopietna, tāpēc par to ir jāizturas nopietni. Bet EPP aicinājums neatbilst nu, noteikumam numur 156, kas nosaka, ka atsevišķās ārkārtas gadījumos debatas nenotiek un balsošana netiek pieprasīta, ja, izņemot, ja šādi dokumenti ir pieejami 24 stundas vismaz iepriekš. Bet šo, šobrīd mēs jau redzam, ka ir pagājuši divi mēneši kopš 2. marta paziņojuma par šīm vēlēšanām. Tas līdz ar to neatbilst ārkārtas situācijai. Un katrai grupai ir jāspēj iepazīties ar tekstu un iesniegt grozījumus. Neatsāsim šo jautājumu tikai lielajām grupām, lai viņi varētu mainīt noteikumus, kā viņiem ienāk prātā. Mums ir iemesls, kāpēc mums spēkā ir noteikumi. Gonzales Ponskungs. Ja demokrātija Venecuēlā ir tik svarīga, mums nevajadzētu procesuālu iemeslu dēļ pārtraukt cīnīties par to. Re, jūs gribat teikt, ka reglaments ir svarīgāks par demokrātiju. Tad, kad noteikumi tiek likti kā šķērslis demokrātijai, tas ir tikai aizbildinājums, lai neatbalstītu demokrātiju. Diemžēl nav dzirdams runātājs vairāk. Mums nav nepieciešams pierādīt, ka situācija ir ārkārta. Paskarieties, 20. maijā notiks šīs vēlēšanās. Pirms tam nav paredzēta cita plenārsēde kā vien šī. Līdz ar to mēs varam izteikties tikai šobrīd, vai arī rezolūcijas nebūs vispār. Es vēlētos tomēr rezolūciju. Jūs atsimzot nevēlaties rezolūciju. Atradīsim kompromisu, organizēsim debates un nosūtīsim to pašu, ko esam sacījuši rezolūcijās iepriekš, un priekšsēdētājs to varētu parakstīt. Paldies! Gonzales Pons kungs. Gonzales Pons kungs, saka priekšsēdētājs spāniski. Ja jūs vēlaties debates vienojoties ar Skā Keller bez rezolūcijas un pēc debatēm priekšsēdētāja paziņojumu, kurā tiek sniegts kopsavilkums par, par rezolūciju tekstiem, par kuriem esam balsojuši agrāk. Vai tas ir jūsu priekšlikums, vai es pareizi saprotu? Jā, tas būtu kā kompromiss priekšsēdētāji. Ja tas tiek pieņemts, mums ar to pietiek. Ja nē, tad lūdzu aicinu balsot par mūsu sākotnēji izteikto priekšlikumu. Kellers kundze. Es īsti nesaprotu. Iepriekšējās rezolūcijās nekas netika teikts par um, šīm māja vēlēšanām. Es saprotu, ka rezolūciju vajadzētu, bet bija jāiesniedz šāds pieprasījums iepriekš. Ir divi mēneši pagājuši. Tad, teiksim, ja jūs balstīsieties tikai uz uh, tekstu, ko sagatavojas tikai viena grupa, tad tas atkal neatbilst noteikumiem. Debats mums ir iespējamas, bet e, rezolūcija nav iespējama saskaņā ar 156. punktu. Honorīre Skakeller. Kēlers kundze. There is a proposal. Gonzales kungs uh, liek priekšā sēkojošo. Debates bez rezolūcijas. Ar priekšsēdētāju paziņojumu vienojoties vai saskaņot to ar iepriekšējo rezolūciju, ko pieņēma e Eiropas parlaments. Jūs piekrītat tam vai mēs balsojam? Declare... Protams, mēs vienmēr varam paziņot, kas ir teikts rezolūcijā, bet rezolūcijā vispār um, vēlēšanas nav uh, pieminēts un uh, šeit ir zinām pretruna, bet, protams, varam balsot manas pēc. Gonzāles Ponsa kungs vēlas organizēt debates ar rezolūciju un pieprasa, lai tas tiktu organizēts kā steidzamības jautājums. Kēleres kundze savukārt ir. Nav ar viņu viens prāts, viņa šeit nesaskata steidzamības pamatojumu un saka, ka nevajadzētu sarīkot debates ar rezolūciju. Tātad mums ir jābalso, vai būs steidzamības debatas ar rezolūciju par Venecuēlu. Ja mēs to nepieņemsim, tad mēs domāsim, ka varētu sarīkot debatas bez rezolūcijas. Tātad pirmām kārtām balsojam par to, vai būs steidzamības debatas ar rezolūciju par Venecuēlu. Sākam balsot! Thank you. Avete votato tutti? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Priekšlikums ir pieņemts, tātad būs steidzamības debats ar rezolūciju. Si concluderà quindi con la risoluzione sarà posta ai voti giovedì. Par Venezuelu. Par rezolūciju balsosim rītdien. šodien. Lūdzu, mums jau diskusijas ir bijušas. Kolēģi, jūs varat runāt pēc tam. Lūdzu, ļaujiet man arī izteikties. Usted está incumpliendo el reglamento, porque para una resolución. Priekšsēdētāji kungs, jūs neievērojat reglamentu, jo, lai pieņemtu rezolūciju, vismaz 24 stundas pirms tam grupām tā ir jāsaņem dzimtajā valodā. ETP vienkārši mēģina te kaut ko mainīt un uh, rīkojas, kā viņiem tīk. Priekšsēdētājs, ja vien tās nav steidzamības debatas. Jūs jau atkārtojat to pašu, ko jūs pateicāt pirms tam pietiekami skaidri. To pateica jau Skā Kēlere. Es teicu, ka viņai taisnība, ja runājam par debašu rīkošanu, bet Gonzales Ponsa kungs pieprasīs steidzamības debatas. Steidzamības debates īstenībā paredz to, ka ir iespējams pieņemt arī rezolūciju, un rezolūciju var iesniegt līdz sešiem vakarā šodien. Uh, un grozījumus var iesniegt līdz 8 vakarā. Bu, un līdz 11. vakarā var vēl pieprasīt atsevišķos un dalītos balsojumus. Goe grupa lūdza, lai pēc komisijas un padomas paziņojumiem par vajāšanas upuriem un šo upuru aizsardzību Eiropas Savienībā tiktu rīkotas debates par manādas gadījumu. Pēņas kungs. Lūdzu, viņš pieprasīja šo jautājumu. Viņi pieprasīja šo jautājumu iekļaut darba kārtībā no goe grupas. Tāms un kunga priekšsēdētāja kungs Spānijā uh, Šobrīd daudzas sievietes jūtas daudz nepasargātākas nekā pirms dažām nedēļām, jo Navārā tiesa uh, paziņoja, ka 18-gadīga sieviete, kuru uzvaroja pieci vīrieši, uh, ka viņas prasība nav pamatota. Šī sieviete tika izbarota atkārtotas reizes, un tiesas spriedums bija tāds, ka tā ir bijusi ļaunprātīga izmantošana, bet netika pielietota vardarbība, un šī sieviete nesot tikusi iebiedēta. Tas ir vienkārši apkaunojoši. Stambuls konvencijā arī tiek runāts par. Uh, izvarošanām, un izvarošana nozīmē seksuālas attiecības bez uh, piekrišanas, bez uh, savstarpējas vienošanās. Ir uh, pieņemta tātad oficiāla definīcija, kā tiek definēta izvarošana tiesvedībā. Mēs nevēlamies, lai šāda situācija atkārtotos kaut kur citās Eiropas valstīs. Mēs gribam rīkot debates, lai, piemēram, visās dalību valstīs izvarošana tiktu harmonizēta, lai šī definīcija tiktu harmonizēta. Paldies! Chiede la parola onorevole Esteras Ferragut per un intervento contrario. Paldies. Esteras Ferragutas kundze vēlas iebilst, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Mēs saprotam, kolēģu dusmas un pret izvarošanu, seksuālu vardarbību, agresiju vienmēr ir jābūt pilnīgai neiecietībai. Un ja dalība valstis paraksta un ratificē Stambulas konvenciju, tas ir normāli, bet tiesu spriedumu kritizēšana tiesas ir neatkarīgas, brīvas, tur, kur tās darbojas, tajās valstīs, kur tās strādā. Uh, un mēs nevaram tagad uh, ielikt tiesnešu spīlēs, jo viņi vienkārši ir darījuši savu darbu. Ir iespējams griezties apelācijas tiesā. Un ir vēl papildus divas apelācijas tiesas, uh, kuras var izskatīt šo gadījumu. Jā, mēs varam, protams, domāt par Istanbuls konven Stambuls konvencijas parakstīšanu, bet Izpildu vāra nedrīkst apšaubīt uh, tiesvedības uh, pieņemtos spriedumus, jo uh, tai ir jābūt pilnīgi neatkarīgai. Paldies tagad, kā Kēlēr lūdzu. Votiamo, votiamo la proposta del gruppo. Balsosim par GOE grupas priekšlikumu. Lūdzu, jūs vēlties runāt? Kalma. Ah, okay. Calma, calma. Votiamo per appello nominale la proposta. Balsosim, tas būs personālais balsojums. GUE NGL grupas priekšlikums. Sākam balsot. Il voto è chiuso. Beidzam balsot. La proposta è approvata, quindi la dichiarazione del Consiglio Priekšlikums ir pieņemts. Padomas paziņojumi un komisijas paziņojumi par seksuālās vardarbības definīciju un starptautiskiem standartiem eh, tiks eh, pievienoti darba kārtības eh, projektam pēc tam, kad tiks izskatīts jautājums par vajāšanas upuriem un to aizsardzību Eiropas Savienībā. Zaļo EFA grupa ir lūgusi papildināt darba kārtību par ES tarifiem alumīnija un tērauda nozarē. Kēlers kundze, lūdzu. Dear colleagues, the US tariffs that might... Kolēģi, ASV tarifi. Eh, tas tagad ir ārkārtīgi kārs jautājums visā Eiropā. Pat ja mēs kā līdzlikuma devēji uh, eh, tiekam informēti par komisijas darbiem, bet šodien mēs arī vēl sarīkojām tādu sēdi, kurā um, uzzinājām pēdējā brīdī, kas ir noticis. Uzskatām, ka šī informācija mums ir jādara zinām ātrāk un tāpat uh, tā ir jādara zinām arī sabiedrībai. Uh, Patiesībā komisija vēlas jaunu sarunu mandātu par tirdzniecību ar ASV. Uh, Eh, jau šajā mēnesī, ja mēs gribam, lai arī mums būtu kaut kāda teikšana šajā sakarā, par to ir jādebatē jau tagad. Eh, šajā plenārsēdē mēs nevaram gaidīt līdz Strasbūrā, jo tad jau būs panākt vienošanās par mandātu. Tādēļ es jūs lūgtu uh, sarīkot debates par šiem ASV uzliktiem tarifiem jau šajā plenārsēdē. Prego per parlare contro? Against? Lūdzu, jums ir kāds jautājums? Thank you very much, Mr. President. Fjellnera kungs, paldies. Priekšsēdētāja kungs politikā bieži vien notiek tā, ka cilvēki izsakās pirms um, viņi pārdomā savus vārdus. Nu, ETP grupas es piedāvātu šo jautājumu tomēr neizskatīt šajā minisesijā. Protams, mēs ar lielu prieku par to diskutētu. Es gan neuzskatu, ka mūsu viedokļi par. Uh, Trumpa um, protekcionistiskajiem un nelegālajiem tēraudu tarifiem nebūtu pelnījuši tādu sīkāku iztirzāšanu, bet uzskatu, ka varbūt pirmām kārtām vajadzētu to visu rūpīgi izlasīt. Um, pārdomāt un tikai tad izteikties. Nu, nav jau tā, ka mums ir iespēja vai nu tagad, vai nekad, jo mājā būs plenārsēde. Mēs par to varēsim runāt un mēs varēsim raidīt tādu spēcīgu pārliecinošu vēstījumu no Eiropas parlamenta, bet nevis pirms mums vispār ir zināms, kas notiek Vašingtonā, ko viņi ir lēmuši. Paldies! Ja es pareizi sapratu, kā Kellers kundze vienmēr pārdomā savus vārdus pirms viņa runā, saka priekšsēdētāja kungs. Tagad mēs balsosim personālas balsojums, kas atbalsta zaļo grupas priekšlikumu. Sākam balsot. Vote chiusa. Beidzam balsot la proposta è respinta. Noraidīts. Par ceturtdienas darba kārtību. 106. Eh, punkts eh, par eh, cukurbietēm. Tur bija arī piedāvājums grozīt darba kārtību, tātad tas ir pieņemts. Tagad mēs varam turpināt ar mūsu darba kārtību sekos padomes un komisijas paziņojumi par DFS pēc 2020. gada. Gribēju pateikties Junkara kungam par to, ka